Gribētu teikt paldies visiem runātājiem. Balsojums būs rīt. Sēde atsāksies uh, rīt 12. maijā 8.30 līdz 2, pēc tam no 3 līdz 5 pēcpusdienu. Darba kārtība ir publicēta Eiros parlamenta mājaslapā. Sisnieks paldies par uh, to, ka bijāt šeit. Priekšsēdētājs pasakās arī tūkiem. Visiem labu nakti!